tur nolēma, ka atbalstīs Rikē kunga priekšlikumus par prioritāriem projektiem un sagatavošanas darbībām, un it īpaši četras tiks izceltas. Pirmais projekts būs eh, pasažieru informāciju sistēmu integrēšana un uh, biļešu pirkšanas atvieglošana, izmantojot vienu daudzvalodu interfeisu. Tad vēl viens projekts būs par rūpniecības un kultūras mantojumu un turismu, un arī turpināsim strādāt pie ilgspējīga un sociāla turisma 2011. gadā. Runājot par komitoloģijas procedūrām, komit, eh, koordinātore ņēma vērā pārtraukumu attiecībā uz eh, priekšlikumu pārcelšanu izmantoja OPS procedūru un arī uh, atbalstīja ar Zimbovska kunga iecelšanu par koordinātoru attiecībā uz vienoto Eiropas gaisa paketi. Tas notika pirms mēs uzzinājām, ka Vācijas prezidentūrai tas ir aktuāls jautājums, tāpēc es nezinu, varbūt Džordžs šeit gribēs šo lietu paņemt. Nu, tas, protams, bija joks. Uh, Bet nu ir skaidrs, ka Jarcem Boskikungs būs referents eh, attiecībā uz funkcionālu gaisa telpu. Bet nu par to varētu runāt arī nākošajās sanāksmēs. Par citiem jautājumiem koordinatori ņēma vērā vēstulis, kuras es esmu izsūtījis mūsu vārdā Kalas kungam un arī priekšstādātāju konferencei attiecībā uz mūsu skatāmajiem jautājumiem. Uh, arī mēs nosūtījām vēstuli Trajan, par Trajanī, Trajanī kungam par uh, negadījumu ar velosipēdistu un arī uh, atbildu Bozeka kungam par jūlija plenārsēdi, Un uh, mēs mēģināsim panākt uh, to, ka tiek saulēcīgi skatīti transporta ziņojumi nevis uh, normālā laikā, nevis kā vienmēr 11. vakarā. Tā jau ir tāda pastāvīga problēma. Es parlamentā strādāju jau 20 gadus vai vairāk, un visu šo laiku transporta komiteja nepārtraukti sūdzās par to, ka viņu dokumentus vienmēr skata pašā vakarā. Bet, nu, ir skaidrs, ka, piemēram, ārlietu komiteja vienmēr mm, panāk to, ka viņu dokumenti tiek skatīti gaišā dienas laikā. Tāpēc mēs mēģināsim panākt to, ka mūsu dokumentiem tiks piešķirts normāls skatīšanas laiks jūlija plenārsēdē. Koordinātori arī ir nolēmuši, ka uh, nākošajā sanāksmē varētu runāt par iespējamo līgumu par uh, kompromisa uh, grozījumu un balsošanas sarakstu apspriešanu tādā saulaicīgā laika periodā. Tātad par to mēs runājām pagājušā vakar vakarā koordinātoru sanāksmē. Tas ir arī viss, ko es gribēju teikt par koordinātoru sanāksmi. Vai ir kādi jautājumi, varbūt komentāri? Nē. Tad m, mm, saku visiem paldies un turpināsim strādāt ar nākošo darbu kārtības eh, punktu, tātad Jālas Sendersas kungas, kundzes eh, ziņojumu, kas ir eh, ieradusies no Dienvidu Amerikas. Un viņa ziņojums būs par pasažieru tiesībām, jūras un iekšējo ūdeņu transporta jomā. Paldies priekšsēdētāji! Paldies par izpratni! Un Paldies arī visiem kolēģiem, jo patiešām ir tā, ka tad, kad jūs kaut kur dodaties kopā ar delegāciju, jūs nedomājat, ka dabu, jūs vienkārši, ka dabu jums vienkārši neļaus atgriezties mājās. Mums izdevās aizbraukt, bet Gvatemalā un El Salvadorā iedzīvotājiem nākas sastapties ar lielām grūtībām līdz brīdim, kad e, šīs te problēmas tiks atrisinātas, izmantojot arī Eiropas Savienības palīdzību. Es gribēju jums īsti pastā, īsi pastāstīt par situāciju. Mums bija vairākas sanāksmes, kas bija ļoti auglīgas ar padomi un arī ar komisiju. Un ēnu referenti arī piedalījās. Mēs esam panākuši progresu. Priekšsēdētājs aicina netrokšņot. Jā, it, es uzskatu, ka ir panākts svarīgs progress. Un šis te dokuments ir uzlabots, nosakot eh, pasažieru tiesības. Un šeit es runāju par pasažieru tiesībām, kad šie uh, paš, pasažieri ceļo pa jūras vai iekšzemes ūdeņu ceļiem. Mūsu mērķis bija noteikt šīs te tiesības īpašu uzmanību, pievēr, pie, īpašu uzmanību pievēršot eh, pasažieriem ar ierobežot kustības spēju. Viss, ko mēs esam līdz šodienai izdarījuši, ir bijis vērsts tieši šajā virzienā. Uh, un mēs esam balstījušies arī uz diviem iepriekšējiem dokumentu kopumiem, tātad uz uh, avio pasažieru tiesībām un arī uz šī dokumenta iepriekšējo versiju un arī, protams, uz pasažieru tiesību dokumentu dzelzceļa transporta jotā, jomā. Mēs esam skatījuši šo dokumentu padomē un esam panākuši arī progresu. Mani kolēģi jau uh, informēja par citiem dokumentiem, bet es gribēju izskaidrot dažus punktus. Daži kolēģi uzstāj uz to, ka būtu pēc iespējas jāierobežo šīta dokumenta aptvērums. Un tas atbilst, atbilstu padomes priekšlikumam par to, ka mums būtu jāizslēdz tie ūdens transporta līdzekļi, kas var pārvadāt mazāk kā 36 pasažierus. Es gribēju pievērst kolēģu uzmanību tam, ka mums būtu pēc iespējas jāpieturās pie pirmā priekšlikuma, kur apstiprināja ar lielu balsu vairākumu un šis balsu vairākums atbalstīja tādu plašāku aptvērumu, iekļaujot visus ūdens transporta līdzekļus, eh, kas var pārvadāt vairāk kā 12 pasažierus. Un es gribēju aicināt kolēģus pieturēties pie šīs pozīcijas. Jā, jo mēs esam apstiprinājuši to, ka mums būtu jāizslēdz mazūdens ceļu transporta līdzekļi, ņemot vērā problēmas ar cenām. Šeit ir runa par vairākiem ūdens transporta līdzekļiem. Mēs saprotam, kādā situācijā mm, šeit eh, mēs atrodamies, jo mums ir jāizstāv iekšējo ūdens eh, ceļu transporta nozare bet, nu, tomēr mums būtu jāuzstāj uz tām 12 pasažieru vietām, jo tādējādi mēs varētu uz, uz, um, uzlabot pasažieru tiesības. Līdz šodienai mēs esam samazinājuši aptvērumu biļešu izsniegšanas jomā un arī attiecībā uz kompensācijām. Mēs arī esam apskatījuši pasažieru uh, tādu pasažieru aizsardzību, kam ir ierobežotas kustības spējas. Mēs arī esam samazinājuši laika limitu, eh, kas eh, ir atvēlēts eh, pirms iestājās kaut kāda juridiska rakstura mēri pasākumi, bet, nu, ir skaidrs, ka par šo, šī dokumenta aptvērumu balsoja jau pirmajā lasījumā plenārsēdē. Es gribētu aicināt kolēģus tad, kad mēs balsosim šeit komitejā, atbalstīt iepriekšējo pozīciju, jo tādējādi mēs padarītu balsošanu vieglāku. Par grozījumiem no 12. līdz 65. grozījumam un, un es domāju, ka šeit mums nekādām problēmām nevajadzētu rasties. Es esmu pateicīga kolēģiem, kas ir izskatījuši pirmo grozījumu un ir uh, daži grozījumi, kurus mums nevajadzētu atbalstīt, jo mēs mēģinām virzīties tālāk sarunu vešanas procesā un, un mēs nevarētu tāpēc atbalstīt šos te grozījumus, lai varētu turpināt sarunas, kā jau mēs to iesākām. Gribu pateikties kolēģiem par ļoti uh, labajiem, interesantajiem priekšlikumiem. Mēs pašlaik esam tādā svarīgā sarunu posmā. Un nobeigumā es gribēju teikt, ka tā kā jau pirmais, eh, par pirmo lasījumu ir nobalsots, Es ceru, ka periodā starp šodien un plenārsēdi mēs spēsim panākt vienošanos, bet mums būtu jāturpina tas, ko mēs iesākām. Tagad no Tautas partijas Vartmans Kolskundze lūdzu. Paldies, priekšstādātāji kungs. Es vēlētos pateikties mūsu referentei Ajala Sanders kundzei par viņas sniegtajiem paskaidrojumiem uh, un par pašreizējo situāciju. Tagad par, uh, pirms es pārēju pie konkrētiem punktiem, es gribētu uzsvērt, ka Tautas partijas grupa iestājas par pasažieru uh, reglamentāciju Eiropas Savienības līmenī. Un tas pats ir uh, sakāms arī par jūras un iekšzemes uh, ūdensceļu transportu un tāpat arī uh, par autobusu pārvadājumiem. Šis priekšlikums mūsu grupai ir ļoti svarīgs. Jau ir notikušas vairākas diskusijas par šo priekšlikumu, par šo direktīvu pirmajā lasījumā, un es gribētu atgādināt Ajāls Sanders kundzei, ka jau no paša sākuma tautas partijas grupa uh, ir iestājusies par šīs direktīvas proporcionalitāti. Ir nepieciešama pietiekama elastība, lai um, mazi uh, kuģīši, mazi uzņēmumi, kas uh, nebrauc uh, tālos uh, reisos, uh, nebūtu cietēji. Tas pats sakāms arī par uh, seniem kuģiem, kurus nav iespējams uh, pielāgot uh, tā, lai tie būtu pieejami cilvēkiem ar ierobežotu kustības spēju. Mēs jau daudz par uh, šiem jautājumiem esam runājuši ar Ajala Senders kundzi, un diemžēl mums ir ļoti žēl par to, ka nav iznēcies joprojām panākt vienošanos ar padomi. Padome arī cenšas panākt uh, tādu konsensusu šai jomā, bet ir nepieciešama pietiekama elastība, lai tiktu ņemti vērā dažādu reģionu intereses un uh, arī mazo pārvādātāju intereses un uh, mēs joprojām ceram, ka būs iespējams panākt kompromisu. Diemžēl tas vēl nav izdevies. Uh, tādēļ šobrīd, priekšsēdētāja kungs, mēs varam piekrist daudziem punktiem, ko minēja referents kundze, bet Eh, šajā eh, punktā par pasažieru skaitu 12 vai 36 pasažieru mēs nepiekrītam, jo eh, šeit nav pietiekama elastība paredzēta. Mēs esam pret 12. referentes grozījumu tieši tādēļ, lai rosinātu referenti uh, ieviest pietiekamu elastību šajā direktīvā. Un arī padomē ir šādas pašas bažas, un tādēļ ir jārod labs risinājums kopā ar padomi. Mūsu grupai šis jautājums ir ļoti svarīgs. Es uh, ceru, ka balsojumā 12. punkts negūs vairākumu. Nākošā ir Bilbao kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es neatkārtošu visu, kas jau ir uh, teikts iepriekš, uh, uh, ko teica Ajala Senders kundze ļoti skaidri, bet mums ir jāstrādā kopā ar padomi un komisiju. Pēdējo nedēļu laikā mums ir notikušas vairākas tikšanās un mēs cenšamies panākt ar vien lielāku konverģenci starp šīm padoms un parlamentu nostājām. Ja jūs palūkojaties uz uh, pašreizējo dokumentu, jūs redzat, ko mēs esam panākuši. Pēc manām domām visproblemātiskais dokument, uh, punkts ir uh, attiecībā uz uh, pasažieru skaitu šeit no vienas puses ir elastība nepieciešama, jāņem vērā arī uh, vēsturisko vai seno kuģu situācija un daž, uh, daži jautājumi nav atrisināti. Ja mēs paskatāmies uz uh, 400 jūdzēm, tad šeit netiek iekļauti kuģi, kuri pārvadā mazāk par 12 pasažieriem. Es piekrīt, piekrītu Jālis Sanders kundzē, ka mums ir nepieciešams saglabāt 12 pasažieru robežu, jo ēnu referenti Eh, apzinās, protams, ka gala rezultāts nebūs 12 pasažieri, bet arī 36 ir nepieņemams uh, eh, skaits. Mums ir jāizvērtē situācija dažādās dalību valstīs, kā šāds lēmums ietekmēs uh, šo transporta nozari, ja piemēram ir 18 vai 24 šis skaitlis, jo šādi priekšlikumi ir izskanējuši gan mūsu sanāksmēs, gan padomē. Uh, Tātad eh, šeit ir dažādi, dažādas iespējas vēl uz galda. Ja komiteja atbalstītu 12 pasažieru robežu, tas būtu liederīgi, jo mēs varētu to vēl eh, šeit risināt arī citus jautājumus, citos punktos, piemēram, par 500 jūdžu uh, robežu. Un vēl viens jautājums, kas ir svarīgs, ir veselības uh, apsvērumi, ka uh, veselības stāvoklis var būt par iegānstu, lai atteiktu pārdot uh, biļetes noteiktiem cilvēkiem ar ierobežot kustības spēju. Mēs uh, vēlamies uh, paredzēt iespēju, ka tādā gadījumā, ja tiek atteikts uh, pārdot biļeti kādai personai, tad tas var notikt tikai balstoties uz drošības apsvērumiem, nevis veselības stāvokļa dēļ. Mēs vēlamies aizsargāt uh, invalīdu tiesības. Mēs, protams, uh, saprotam, ka var būt grūti pielāgot uh, kuģus šādu cilvēku vajadzībām, bet tas pats sakāms ir par viesnīcām un citām vietām. Es vēlētos, lai parlaments pieņemot lēmumus nekad neaizmirstu par invalīdu tiesībām. Mēs esam daudz strādājuši un pirmajā lasījumā mēs uh, guvām uh, lielu vairākumu, cerams, ka tas būs arī tāpat tālāk. Paldies, saka priekšsēdētājs, šobrīd, diemžēl, mums notiek arī mēbeļu pārvietošana šai zālē, bet uh, tagad vārds būs uh, Krāmer kungam, bet tomēr es lūgtu, lai kolēģi ievēro klusumu. Es īsti nesaprotu šo argumentāciju mums ir pieņemts pasažieru tiesības lidoša, lidmašīnām un arī vilcieniem, un tur nav paredzēta izņēmuma. Principā tiek sacīts, ka cilvēkam ir ierobežotām kustības spējām, būtu jābūt pieejai, bet pārējie pasažieri par to maksā. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs pie šie jautājumi arī strādājam. Piemēram, ASV Tas ir piemērs no ASV. Tas, kas tiek minēts saistoši ASV, tas ir attiecībā uz visiem autobusiem, kad pasažieri ir ierobežot kustību. Eh, tiek visos autobusos, un to jūs esmu pārliecinājies pats, un līdzīgi nedrīkst mēs nedrīkstam novērst šādu situāciju, nedrīkstam pieļaut šādu situāciju Eiropā. Vēsturiskie transporta līdzekļi, tā ir kāda cita lieta. Tas ir kultūras mantojums, tas ir jāaizsargā, un to mēs nedrīkstam pielāgot šīs dienas standartam. Mums jāskatās, kā tas bija agrāk, kā tas bija pirms 50, 100 gadiem, un kā tad uh, invalīdi tika, uh, kā tos nepieļāva, uh, ja viņiem neļāva pārvietoties šajos transporta līdzekļos. Uh, un to pašu salīdzināt ar maziem kuģiem, maziem transporta līdzekļiem, tas ir pilnīgi nepareizi. Galvenokārt mums jādomā par pasažieri un nevis par uh, materiālām interesēm, tāpēc es pārliecināts, ka mums jādomā par šiem jautājumiem. Mēs nedrīkstam vienmēr uh, atstāt novārtā dzelzceļu. Un tieši par to runa ir arī jautājumā par jūras ceļiem. Tāpēc esmu pret šo grozījumu un es aicinu uh, balsot pret šo grozījumu. ECR, e no. Pinkungs uh, konservatīvo grupas vārdā viņš laikām nav klāt, tad vārds Kūna kungam. Glaube, soll... Es domāju, ka šo diskusiju mums būtu jānotur tādā lietišķā formātā. Ja runa ir par kuģi, kuģi pasažieriem, Un vai runa ir par 12 vai 36 pasažieriem uz klāja? Katrs, kas dzīvo piekrastē, zina no savas pieredzes, ka tie, kas pārvietojas ar kuģiem, tur tiek notiek cīņa par katru pasažieri. Uh, biļešu pārdošana notiek konkrēti jau uz klāja un nav šāda iepriekš pārdošana. Tāpēc mazie uzņēmumi, ko, par kuriem mēs runājam, protams, ka viņi ir ieinteresēti, lai viņi varētu arī sniegt vislabāko saviem pasažieriem. Un, ja tiek apdraudēta drošība vai ir kādas lietas, kas ir pretrunā viņiem par to ir jādomā. Tāpēc arī vēsturiskie transporta līdzekļi spēlē lielu lomu šajā jautājumā, bet galvenokārt jau uzņēmuma apmērs ir noteicošais. Un tāpēc es domāju, ka padome un tāpat arī satiksmes ministri kuri diskutēja par šo jautājumu, ne bez pamata ir minējuši 36 pasažierus. Un ja parlaments vienkārši min, ka mēs visi noregulēsim uz 12 pasažieriem, tāpēc es būtu ļoti piesardzīgs šajā lietā un aicinātu, arī ņemot vērā šos argumentus, palikt pie 36 pasažieriem Tieši tāpat arī avio jomā un dzelzceļa jomā, bet tās jau ir citas dimensijas, runājot par kompensācijām un līdzīgiem jautājumiem, bet mazās, mazie kuģi, protams, prasīs lielāku skaitu, bet jāskatās ir realistiski uz situāciju, kāda šī ir, un no, ar to jau sākas politika. Uh, ņemot vērā tieši reālo situāciju, un tāpēc esmu par to, lai mēs pārdomātu rūpīgāk arī mājās, tieši eh, runājoties ar mazajiem kuģu uzņēmumiem, kuģniecības uzņēmumiem. Jo ir jādomā arī par pasažieriem, kuri ir vēlējušies doties atvaļinājumā, piemēram, ar ģimenēm, un eh, pēkšņi brauciens ir atcelts tādas lietas ir jāņem vērā un jāpadomā. Much, Paldies, Kunis kungs. Tagad Vandālen kungam vārds. Priekšsēdētāja kungs, es uh, iestājos par labāku pasažieru tiesību aizsardzību, tīpaši runājot par cilvēkiem ar ieberu, ierobežotu kustību spēju. Uh, Mums par laimi nav Vietnamas veterānu un tādēļ, Vietnamas kara veterānu, tādēļ nav jārīkojas kā ASV, bet mums, eh, mēs nedrīkstam aizmirst arī otru eh, vēstures pusi. Uh, mums ir jāskaidro simtiem bezdarbnieku, kādas būs šīs situācijas sekas, eh, ja tiek veiktas eh, dažādas inspekcijas un ir kuģi, kurus vienkārši nevar pielāgot šādām prasībām. Tas nav iespējams, tādēļ ir jāraugās uz to, lai virkne uzņēmumu nenonāktu bankrotā un lai mēs nebūtu vēl veicinājuši bezdarba pieaugumu krīzes apstākļos. Tādēļ es iestājos par 64. Vortmāns Kolskunas grozījumu. Priekšsēdētājs, es arī gribētu teikt pāris vārdus kā priekšsēdētājs, pirms dodu vārdu Jēglas kundzei. Uh, Protams, šīs debats ir bijušas ļoti interesants. Es pateicos uh, Ajālas Senders kundzei. Beidzot ir kaislības virmo arī transporta komitejā, pateicoties arī Mikailam. Es gribētu tikai teikt vienu lietu. Ir jāpanāk tomēr tāds līdzsvars starp pasažieru tiesībām no vienām pusēm, it īpaši invalīdu, pasažieru invalīdu tiesībām un uh, no otras puses eh, likumdošanas ieviešanu. Eh, likumdošanas aktus ir vērts pieņemt tikai tad, ja tos tiešām var ieviest un tie darbojas. Es šeit sēžu it kā uz diviem krēsliem. Es no vienas puses piekrītu Krāmerkungam, ka mēs nevaram teikt, ka mūs neinteresē pasažieru uh, tiesības ir īpaši attiecībā uz tiem, kam ir uh, ierobežot kustības spēju, jo viņi jau tā kā tā nebrauc ar kuģiem un ir īpaši ar vēsturiskiem kuģiem. Um, bet uh, no otras puses mums ir jādomā arī par reālo situāciju, kā teica Van Dālenkungs, kas ir iespējams un uh, ko mēs varam atļauties. Šeit tika minēti vēsturiskie uh, kuģi. Es uh, gribu jums pastāstīt par savu pieredzi dzelzceļa jomā, runājot par kultūras mantojumu. Kā, cik man zinām, šie vēsturiskie dzelzceļi nav paredzējuši pielāgojumus uh, uh, Eh, ir paredzējuši pielāgojumus, un tādēļ tas piesaista lielāku skaitu pasažieru. Un nevar vienkārši teikt, ka tas nav izdarāms tādēļ, ka tas ir sens vecs kuģis, bet ir jāpadomā par iespējām piesaistīt vairāk, vairāk pasažieru šim kuģim. Tātad šeit ir jādomā par līdzsvaru panākšanu. Tas ir galvenais jautājums. Vārds Ieglas kundzei. Thank you very much. Paldies. Es eh, gribētu vispirms uzslavēt eh, mūsu priekšsēdētāju par viņa viedumu, un es gribētu arī pateikties no komisijas puses visiem uh, transporta komitejas deputātiem, kuri iestājas par par pasažieru tiesībām. Mēs arī vēlamies pateikties referentei un ēnu referentiem par viņu lielo ieguldījumu ir jūtama vēlme gan parlamentā, gan padomē panākt vienošanos, un mēs ceram, ka to arī izdosies panākt līdz balsojumam plenārsēdē. Šeit ir divi uh, lielākie jautājumi, kas nav atrisināti. Pirmkārt, ir aptvērums. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, par ko notiek diskusijas. Uh, Padu eh, komisija uzskata, ka ir nepieciešams iespējas plašāk aizsargāt pasažieru tiesības. Un jūs zināt, padoms nostāja šeit 36 pasažieri, bet varbūt tā patiesība ir kaut kur pa vidu starp šiem diviem skaitļiem un uh, jāizvērtē, kas uh, būtu praktiski iespējams. Un, uh, mēs uh, vēlamies uh, nodrošināt pēc iespējas plašāk aptvaram no savas puses. Un, protams, mēs uh, centīsimies visādi veicināt kompromisu panākšanu šai jautājumā. Otrs jautājums ir nodrošināt iespēju pārvadātājiem pieņemt zināmus neatkarīgus lēmumus attiecībā uz pasažieru veselības stāvokli, vai tos var uzņemt uz uh, kuģa vai nē. Bet mēs uzskatām, ka visi šie lēmumi ir jābalsta uz nediskriminācijas principu, un tādēļ ir ieviests jauns 4a artikuls, e, punkts, es atvainojos, ir jādomā par sabiedrības veselības apsvērumiem un ir jāpaļ, jāpieļauj atteikums tādos gadījumos, ja brauciens ir tik ilgs, ka nav iespējams nodrošināt ārkārtas palīdzību nepieciešamības gadījumā. Uh, Es uh, vairāk uh, nepakavēšos pie šā jautājuma, bet es tikai gribu teikt, ka komisija centīsies joprojām darboties kā vidutājs starp padomi un parlamentu, lai panāktu vienošanos. Un es domāju, ka ar uh, uh ne, vēl nelieliem papildu centieniem no abām pusēm pa, izdosies panākt risinājumu. Tātad šīs galvenās problēmas ir. Uh, aptvērums, un uh, mēs ceram, ka izdosies panākt vienošanos līdz balsojumam jūlijā. Paldies, priekšsēdētāji, kungs saka, vai Ajālas Senders kundze arī vēlas vēl uzstāties. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties kolēģiem un komisijai par viņu paustiem komentāriem. Es gribētu jums uh, uh, apliecināt, uh, tīpaši tiem, kuri pauda bažas par elastības trūkumu manas piedāvātajā tekstā, uh, ka nav uh, pamats bažām, ka vēl var uh, iekļaut papildinājumus. Un šis uh, padomes priekšlikums par 500 jūdžu attālumu to varētu atbalstīt. Varētu atbalstīt tās saucamo vācu uh, grozījumu. Šeit ir, tas būtu attiecināms uz Potsdams reģionu un, un ezeriem ap to, un tas viss būtu uh, aizsargāts un nodrošināts. Uh, kolēģi arī šeit diskutē par kompromisu starp 12 un 36 pasažieriem. Un es domāju, mēs iestājāmies par plašāku aptvērumu nekā padome. Jūs zināt, kā notiek šīs sarunas, bet fakti ir tādi, ka parlamentā dažas politiskās grupas ir mainījušas savu nostāju kopš pirmā lasījuma. Pirmā, kas notika 2009. gadā, toreiz lielākā daļa deputātu plenārs sēdē arī uh, Aldes grupa tā nobalsoja, un mēs zinām, ka padome bija gatava palielināt aptvērumu bet tagad šīs grupas ir mainījušas savu nostāju un iest, apgalvo, ka arī padomi ir spērusi soli atpakaļ. Es gribu atgādināt, ka šī problēma skar ne tikai cilvēkus ar ar uh, ierobežotu kustības spēju, bet gan visus pasažierus, jo mēs visi zināmā mērā varam kādreiz kļūt arī par pasažieriem ar ierobežotu kustības spēju. Bet tā pašā laikā ir nepieciešama elastība, kas jau ir iestrādāta. Mēs vēlamies uh, rosināt uh, dažādus pielāgojumus kuģos. Uh, un šai nozarei ir nepieciešams neliels impuls, lai šādas pārmaiņas veiktu, jo tās nav pārāk radikālas tai pašā laikā. Eiropas uh, Savienības pilsoņi uh, noveco, diemžēl, un um, būs arī tāda situācija, ka kuģi un ostas būs uh, daudziem cilvēkiem nepieejami. Um, cerams, ka mums izdosies rast uh, viedokļu konverģenci šajā jautājumā, bet uh, Eh, padomes eh, nostāja vienmēr ir paredzēta sarunu vešanai. Šī situācija nav tik vienkārša. Cilvēki ar ierobežotu kustības spēju un eh, citi ir prasījuši pēc iespējas lielāku aptvērumu. Un šis slavenais vācu uh, grozījums ir uh, paredzēts uh, elastības ieviešanai šai jautājumā. Es domāju, ka mums vajadzētu pieturēties pie pirmā lasījuma. Mēs redzējām, kāda bija saruna aviācijas jomā un dzelzceļa jomā šeit tika veikti pielāgojumi, un tas neveicināja strauju eh, bezdarba pieaugumu, bet gluži otrādi ir pieaudzis gan pasažieru skaits, gan pakalpojumu kvalitāte ir pieaugusi. Tādēļ es ierocinu atbalstīt 12. līdz 65. grozījumu, un es turpināšu sarunas līdz pat plenāru sēdes dienai. Paldies, Ajala Senders kundzei! man oficiāli jāpaziņo, ka balsojums notiks tieši šodien un plenārsēdē šis jautājums tiks izskatīts jūlijā. Tagad aicinu pāriet pie nākošā darba kārtības punkta, tas ir pie balsošanas. Mēs sāksim ar Kančana kunga ziņojumu, bet vispirms pārbaudīsim, kā darbojas balsošanas iekārtas. Ja viss ir gatavi, tad es uh, pasludinu, ka jāsāk izmēģinājuma balsojums. Izmēģinājuma balsojums ir sācies. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Paldies! Devēra, kas kundze, tas nekas tā kā tā tautas partijas grupai viena balss ir par daudz. Tātad Eiropas Tautas partijas grupai šobrīd viens deputāts ir par daudz. So if you could sort that one out, Macho, as to who's not voting, because if Mrs. De... Lūdzu, tagad jāskaidro, kurš tad nebalso, jo, jo Devēraks kundze uh, balsotu, tad būtu jau divas balsas par daudz tautas partijas grupai. Right, can we start with the... Tagad uh, vai varam sākt balsošanu? We'll start with amendment 10. This... Sāksim ar Kansjana kunga ziņojumu, desmitais grozījums. Tātad otrais pants, otrais paragrāfs. Lūdzu, kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 11. grozījums no referenta. Balsosim blokā kopā ar grozījumu numuru 1 par attiecīgo apsvērumu. Kas par? Pret? Atturās. Pieņemts. Tagad 12. grozījums, ko es nedz referents, kas par pret atturās pieņemts. 13. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 62. 63. atkrīt, 14. grozījums balsojums trīs daļās par pirmo daļu līdz vārdiem before un within three months from. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. Otrā daļa. Izslēdzam pieci. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. Trešā daļa izslēdzam. Seši, kas par pret atturās pieņemts. Es neesmu pārliecināts, kāpēc mums te pa daļām bija jābalso, jo visi vienādi nobalsoja par visām trīs daļām. Tagad otrais pants, 64. grozījums, kas par pret atturās, noraidīts. 15. kas par, pret, atturās, pieņemts. 65. grozījums atkrīt. Nē, tomēr par 65. jābalso. Ka, no Kozas kunga. Kas par? Pret? atturās pieņemts. 66. grozījums, 67. grozījums, kas. Te vesela rinda ar vienādiem grozījumiem līdz 70. grozījumam. Kas par? Pret? Atturās pieņemts. 71. līdz 74. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 75. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 16., 17. un 2. grozījums par visiem kopā. Kas par? Pret atturās pieņemts. Tagad 18. kas ir vienāds ar 79. Tātad balsojam blokā ar 4. grozījumu. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. 19. grozījums kopā ar 3. grozījumu. Kas par? pret, atturās, pieņemts. 80. grozījums no Maisneras kundzes, kas par, pret, atturās, pieņemts. 81. kas par, kas pret, atturās, noraidīts. 20. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. Divdesmit pirmais grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 22. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 23. Kas par? pret, atturās, pieņemts. 84. atkrīt, tagad 24. kas par, pret, atturās, pieņemts. 85. atkrīt, tagad 25. kas par, pret, atturās, pieņemts. 26. kas par, pret, atturās pieņemts. 87. kas par pret atturās noraidīts. 88. kas par pret atturās noraidīts. 27. kas par pret atturās pieņemts. 89. no Ferbera kunga. Kas par? Pret? Atturās? Noraidīts. 28. un 29. kopā. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. 90. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. 91. no Umerkunga. Kas par? Pret? kas pret, atturās, noraidīts. 30. no referenta, kas par, pret, atturās, pieņemts. 31. kas par, pret, atturās, pieņemts. 92. atkrīt, 32. kas par, pret pret, atturās, pieņemts. 93. Ulmerkungs, kas par, kas pret, atturās, noraidīts. 94. par daļām, divās daļās. Par pirmo daļu izslēdzam vārdus assistance to find. Tātad par pirmo daļu, kas par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Par 96. mēs varētu balsot. Kas par? Pret. Atturās man liekas, jāpār, būtu jāpārbauda elektroniski. Par 96. grozījumu balsojam. Sākam balsot. Par 96. grozījumu 21. pants. Tautas partija, jums ir trīs balsotāji par daudz. Konservatīvie jums ir viena balss par daudz. Vai Tautas partija var izņemt trīs balsošanas kartītes un konservatīvie vienu kartīti? konservatīvie ir izdarījuši, bet tautas partija neko nedara. Tagad jums vēl joprojām viens par daudz ir tautas partija. Man liekas, ka koordinatoram būtu jāziedo sevi. Nu, redz, viss ir kārtībā, beidzam balsot. 24 pār, 17 pret. Tā tad pieņemts. Nu, vismaz mēs te kādu progresu esam panākuši. Tagad 95. grozījums. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. 33. atkrīt. 34. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. 97. atkrīt. 98. no Maisners kundzes. Kas par? Pret? atturās pieņemts. 35. atkrīt, tagad 100. grozījums. Kas par? Pret atturās pieņemts. 101. grozījums. Šis ir papildinājums. Kā papildinājums? Kas par? pret, atturās, pieņemts. Nākošais atkrīt. 40. grozījums, balsojums par daļām, divas daļas. Pirmā daļa in accordance with national law, tātad par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemts. Otrā daļa, kas par pret atturās, pieņemts. 37. grozījums no referenta, kas par, pret, atturās, pieņemts. Simtu trešais atkrīt, jo otrā daļa iepriekšējām grozījumam Tā, tagad pāriem pie 38. grozījuma, kas par pret atturās pieņemts. 39. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 104. grozījums kā papildinājums, kas par pret atturās pieņemts. 33. pants, 105. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 106. no Ferberkunga. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 41. grozījums no referenta ar mutisko grozījumu. Facilities on board. Kas par? Pret atturās pieņemts. Tagad pāriem pie 49. grozījuma. 11. apsvērums, 49. grozījums. Jo mēs jau par visiem iepriekšējiem esam nobalsojuši, blokā ar citiem grozījumiem. Tāpēc tagad 49. grozījums. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. Par 50. balsojumu kā papildinājumu. Kas par? Kas pret? atturās pieņemts. Nākošais ir 52. grozījums no Lichtenbergers kundzes, kas par pret atturās. Pārbaudīsim elektroniski 52. grozījumu. Man liekas, ka noraidīts, bet pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Tautas partija jums atkal viens par daudz. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 15 pār 26 pret noraidīts. Sastais grozījums. Kas par? Sastais grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Izskatās, ka nogurums jums te iestājies. Tas gan nav labi, jums vēl daudz jāstrādā. Nākošais atkrīt. Tad nākošais būs septītais grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 53. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 54. Kas par? Pret atturās pieņemts. Astotais grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 55. atkrīt, 56. no Kozas kunga, kas par pret atturās pieņemts. 57. kas par pret atturās pieņemts. Devītais grozījums no referenta. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Kā papildinājums 58. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Gala balsojums. Sākam balsot elektroniski. Tautas partijā atkal viens par daudz ir. Pēc paldies, beidzam balsot. 40 nobalsojuši, 36 pār, neviens nav pret, 4 atturās. Apsveicam kāds Jankungu. Switch of modes. Tā, tagad ņemam jaunus dokumentus priekšā. Mums te cilvēki pārvietojās. Visi gatavi? Visi jau te izstāja muskuļus. Sākam balsot pa Jālas Senderses kundzes dokumentu 63. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās pieņemts. 11. Kas par? Pret? Atturās pieņemts. 12. un 65. kopā. Kas par? Pret? Atturās. Pārbaudīsim tomēr elektroniski par 12. un 65. grozījumu. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 18 par, 16 pret, 6 atturās, pieņemts tātad. Par 64. Bals grozījumu balsojam, kā papildinājumu, kas par? Vartmans Kolskundze. Es nepiekrītu, ka šis ir papildinājums. Es gribēju lūgt balsot par visu pantu, par visu grozījumu, jo arī šeit 36. iekļaujās, un es nepiekrītu šai pieejai. Es dzirdēju, ko jūs teicāt, un mans padoms ir tāds, ka mēs to nevaram darīt, jo 12. un 65. grozījums tika pieņemti, un šis var tikt, par šo var balsot tikai kā par papildinājumu. Nu jā, tad mēs balsosim labi, tad, mēs, pie, tad es piekrītu, saka Vartmanas kolas kundze. Tātad kā papildinājums no Vartmanas kolas kundzes, kas par? 64. grozījums, kas par? Kas pret? Atturās? Noraidīts. 13. un 66. grozījums kopā. Kas par? Pret? Atturās? Pārbaudīsim tomēr elektroniski. Sākam balsot par 13. un 66. grozījumu. Tautas partija atkal viena balss par daudz. Paldies, Tartarelī kungs. Beidzam balsot. Divdesmit viens pār, deviņpadsmit pret. Pieņemts. 14. grozījums no referents, kas par pret atturās pieņemts. 15. un 67. grozījums, kas ir vienādi, kas par pret pret, atturās, pieņemts. 68. grozījums, kas par, pret, atturās, noraidīts. 69. un 70. grozījums un 71., 72. un 73. grozījums visi ir identiski, kas par pret atturās pieņemti. 74. grozījums par trešo punktu, pantu tre, F eh, apakšpunktu. Kas par? Kas pret? Atturās noraidīts. 16. grozījums, kas par? Pret? Atturās pieņemts. 75. grozījums, kas par? Pret? atturās noraidīts. 76. grozījums, kas par, pret, atturās noraidīts. 77. grozījums, kas par, pret, atturās pieņemts. Pieņemts izskatās. Izskatās, ka būs uzticības balsojums priekšsēdētājam. Nu, tagad par nākošo 79. grozījums. Kas par? Pret? Atturās? Šis būs jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot par 79. grozījumu. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 21 pār, 20 pret, tātad pieņems grozījums. 78, 80 un 81 atkrīt. 82. grozījums, kas par? Pret. Atturās. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 par, 15 pret, 1 atturās. Pieņemts. 83. grozījums, kas par? Pret. Atturās, noraidīts. 84. grozījums, kas par? Pret. Atturās, noraidīts. 85. grozījums, kas par? Pret. Atturās, noraidīts. 86. grozījums, kas par? Pret. Atturās, Pārbaudīsim šo grozījumu elektroniski. Sākam balsot. 86. grozījums visi nobalsojuši, beidzam balsot. 21 pār 19 pret, tātad pieņemts. 87. un 88. ir identiski, kas par? Pret. Atturās noraidīti. 89. grozījums, kas par? Pret pret, atturās, noraidīti. 90. grozījums, kas par, pret, atturās, noraidīti. Noraidīts. 91. grozījums, kas par, pret, atturās, pārbaudīsim 91. elektroniski. Sākam balsot. Jūs visi saprotat, kāpēc, kāpēc es pārbaudu. Nu, beidzam balsot. 13 pār 27 pret, 1 atturās, tā tad noraidīts. 92. kas par? Pret. Atturās. Pārbaudīsim 92. elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 29 par 11 pret, tātad pieņemts. 93. kas par? Pret. Atturās noraidīts. 94. kas par? Pret. Atturās pieņemts. 17. grozījums no referents, kas par pret atturās pieņemts. 95. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 96. kas par pret atturās pieņemts. 18. Ref, no referents, kas par pret atturās pieņemts. 97. kas par pret atturās noraidīts. 19. kas par, pret, atturās pieņemts. 98. kas par, pret, atturās. Man liekas, ka noraidīts, bet pārbaudīsim tomēr elektroniski. Balsojam par 98. grozījumu, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 20 par 20 pret, tā tad noraidīts. 20. no referentes, kas par pret atturās pieņemts. 21. kas par pret atturās pieņemts. 22. kas par pret atturās pieņemts. 99. kas par pret atturās pieņemts. 23. grozījums no referentes balsojums divās daļās. Pirmā daļa vārdi on request un otrā daļa pārējais. Tātad par pirmo daļu, kas par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturās, pieņemts. Simtais atkrīt, 24. kas par, pret, atturās, pieņemts. 25. par, pret, atturās, pieņemts. Pāršķiram lapu. 101. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 101. grozījumu. Sākam balsot! Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 21 pār 20 pret, tātad pieņemts. 102. grozījums. Sākam balsot. Es atvainojos, kas ir par, kas pret, atturās, pieņemts. Divdesmit sestais grozījums kā papildinājums vārdi if possible. Kas par? Pret atturās. Man liekas, ka noraidīts, bet vajadzētu pārbaudīt elektroniski. Sākam balsot par 26. kā papildinājumu. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 20 pār 21 pret, tātad noraidīts. 27. no referentes, 11. pants. Kas par pret atturās pieņemts. 103. grozījums kā papildinājums ar vārdiem and with the exception of cruises at the time of reservation. Kas par, kas pret, atturās pieņemt. Es atvainojos noraidīts. 104. kas par, pret, atturās pieņemts. 28. kas par pret atturās. Vai tas ir pieņemts? Pieņemts, jā. 105. grozījums no Bilbao kundzes, kas par pret atturās pieņemts. 106. un 107. ir identiski, balsojam kopā, kas par, pret, atturās. Pārbaudīsim tomēr elektroniski šos divus grozījumus, sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 23 par, 18 pret, tā tad pieņemti 108. kas par? 108. kas par? Simtu sestais tika pieņemts. 23 pār 18 pret bija. Tagad par 108. no Fleckensteina kunga. Kas par? Kas pret? atturās. Pārbaudīsim 108. elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 26 pār, 16 pret, tātad pieņemts. 29. grozījums tagad. Kas par? Pret, atturās, pieņemts. 30. Kas par? Pret, atturās pieņemts. 31. kas par pret atturās pieņemts. 109. kas par pret atturās pieņemts. 32. no referents kas par pret atturās pieņemts. 33. kas par pret atturās pieņemts. 110. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 34. atkrīt. 35. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 36. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 111. kas par pret atturās pieņemts. 112. grozījums balsojums pa daļām. Pirmā daļa 90 minūtes, otrā daļa pārējais. Pirmā daļa kas par pret atturās pieņemts. Par otro daļu kas par o, pret atturās pieņemts. 37. jau iepriekš nobalsojām par šo, tagad 113. kas par, pret, atturās, pieņemts 114. kas par, pret, atturās, pārbaudīsim tomēr 114. elektroniski, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 22 par, 19 pret, pieņemts. 38. kas par, pret, atturās, pieņemts. 115. kas par, pret, atturās, pieņemts. 39. kas par, pret, atturās, pieņemts. 116. kas par, pret atturās pieņemts. 117. kas par pret atturās. Pārbaudīsim tomēr šo elektroniski 117. grozījums no Vatmans Kols kundzes. Balsojam. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 20 par 21 pret. 40, kas par, pret, atturās, pieņemts. 41, kas pret, kas pret, kas par, kas pret, atturās, pieņemts. 42. grozījums. Saistīts ar 7. grozījumu, kas par, pret, atturās, pieņemts. 118. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. 43. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. 44. kas par, pret, atturās, pieņemts. 45. kas par, pret, atturās, pieņemts. 119. balsojums pa daļām, divas daļas. Pirmā daļa and terminal operators and customary languages, otrā daļa pārējais. Tātad par pirmo daļu, kas par? Pret, atturās, pieņemts. Par otro daļu, kas par? Pret, atturās, pieņemts. 47. nākošais, kas par? Jo 46. atkrita. 47. kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 120. kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 48. kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 49. kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 50. kas par? pret, atturās, pieņemts. 51. kas par, pret, atturās, pieņemts. 52. kas par, pret, atturās, pieņemts. 53. kas par, 53. kas par, pret, atturās, pieņemts. 54. kas par, pret, atturās pieņemts. 121. Kas par? Pret. Atturās pieņemts. 55. Kas par? Pret. Atturās pieņemts. 56. Kas par? Pret. Atturās pieņemts. 1. Kas par? Pret. Atturās pieņemts. Sastais apsvērums, 57. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. Otrais, kas par, pret, atturās, pieņemts. Trešais, kas par, pret, atturās, pieņemts. 58. kas par, pret, atturās, pieņemts Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Liktenbergeras kundzes grozījums man liekas, ka pieņemts, bet jāpārbauda. Jo cilvēkiem jau grūti rokas cilāt. Beidzam balsot. 22 par, 20 pret, tātad pieņemts. Ceturtais grozījums no referents. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 59. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 60. Kas par? pret, atturās, pieņemts. Piektais par, pret, atturās, pieņemts. Sestais, kas par, pret, atturās, pieņemts. Septītais. Mums ir jābalso par septīto grozījumu divās daļās. Pirmā daļa This Information and Ticketing un otrā daļa. Tar, par pirmo daļu. Kas par? Kas pret? Atturās pieņemta. Kas par otro daļu? Pret? Atturās pieņemta. 61. atkrīt, 62. no Koziskunga. Kas par? Pret? Atturās pieņemts. Astotais grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. Devītais, kas par, pret, atturās, pieņemts. Desmitais, kas par, pret, atturās, pieņemts. Tagad gala ziņojums, eh, gala balsojums par šo ziņojumu sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 24 balsis pret, viena, pr, 24 balsis par, viena pret, 17 atturās. Tātad apsveicam Majālis Sanders kundzi. Pieņemts dokumenti. Moreiz. Mrs. Devera. Mrs. Tagad Devērakas kundzes ziņojums ir nākamais. Devērakas kundze. Okay, folks, we ready to carry on? Vai esam gatavi turpināt, kolēģi? This 15 pages, is it, this one? Yeah. Uh, there are some compromise, so, uh, and oral amendments in the okay. annex. All right. A and B. We have some compromise amendments here and some oral ones, so it's a little bit more Šis uh, ir nedaudz sarežģītāks balstams, jo ir kompromisa grozījumi un mutiskie grozījumi. Tātad vispirms kompromisa grozījums numur viens pirmajām pantam. Vai viss ir gatavi balsot? Kas ir par pirmo kompromisu? Lūdzu, celiet rokas. Pret, atturas, pieņemts. Tagad 87. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 86. kas par pret atturas noraidīts. 88. kas par pret atturas noraidīts. 89. grozījums, 90., 91., 92. ir identiski, kas par šiem pret atturas pieņemti. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot elektroniski par šiem grozījumiem. Tautas partijas grupai atkal viens balsotājs par daudz. Beidzam balsot. 26 pār 15 pret, viens atturējies. Pieņemti grozījumi. 93. grozījums. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 94. kas par? pret atturas noraidīts. 95. kas par pret atturas vai varam pārbaudīt elektroniski 95. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzām balsot. 24 pār 16 pret, tātad pieņemts. 15. grozījums, kas par pret, atturas, pieņemts. 96, 97, 98 ir identiski, kas par pret, atturas, pieņemti. simtais grozījums ar mutisku grozījumu. Kas par? Pret atturas pieņemts. 16. Kas par? Pret atturas pieņemts. 17. ir atsaukts, tagad 99. grozījums. Kas par? Pret atturas pieņemts pieņemts. 18. kas par pret atturas pieņemts. 101. kas par pret atturas pieņemts. 102. ar mutisku grozījumu numur 2, kas par pret atturas pieņemts. 103. Balsojums daļās. Pirmā daļa - drošības izmeklēšana vai administratīvas procedūras, un otrā daļa ir pēdējais uh, teikums. Kas par pirmo daļu? Kas pret? Atturas pieņemta. Kas par otro daļu? Pret? Atturas pieņemta vai mēs varam pārbaudīt elektroniski, jo vairs daudz kolēģi nemaz nebalso. Tātad par 103. grozījumu otro daļu sākam balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 20 pār 21 pret, tātad noraidīts. 104. grozījums kā papildinājums, kas par pret atturas pieņemts. 105. atkrīt, 106. kas par, kas pret, atturas pieņemts, 107. kas par, pret, atturas pieņemts, 19. kas par, pret, atturas pieņemts, 20. kas par, pret, pret, atturas pieņemts. 21. kas par, pret, atturas pieņemts. 22. kas par, pret, atturas pieņemts. 108. ir savietojams ar 22. kas par, kas pret, atturas pieņemts. 23. kas par, pret, atturas pieņemts. 109. kas par pret atturas pieņemts. 24. kas par pret atturas pieņemts. 25. kas par pret atturas pieņemts. 110. atkrīt, tagad 26. kas par pret atturas pieņemts. 112. kas par pret atturas noraidīts. Mēs pieņemam, ka Marinesko kungs pats balsoja par savu grozījumu. 111. Uh, balsojums pa daļām. Pirmā daļa, ja uh, priekšsēdētājs vai koordinators, uh, un otrā daļa šis ir jāpamato. Tātad, kas par pirmo daļu? Kas pret? Atturas pieņemta. Kas par otro daļu? Pret. Atturas pieņemta. 28. grozījums, kas par? kas pret, atturas pieņemts. 29. kas par, pret, atturas pieņemts. 113. grozījums, kas par, pret, atturas pieņemts. 30. atsaukts, un tas būtu arī atkritis, tagad 31. kas par, pret, pret atturas pieņemts. 32. kas par pret atturas pieņemts. 115. grozījums tagad, kas par pret atturas noraidīts. 33. kas par pret atturas pieņemts. 34. grozījums. Kas par pret atturas pieņemts. 35. Kas par pret atturas pieņemts. 117. Kas par pret atturas noraidīts. 36. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 118. kas par pret atturas pieņemts. 37. kas par pret atturas pieņemts. 119. kas par pret atturas pieņemts. 120. kas par pret atturas noraidīts. 38. kas par pret atturas pieņemts. 121. kā papildinājums, kas par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss, kas par, kas pret atturas pieņemts. 124. No 124. līdz 127. balsojam kopā par šiem, kas par, kas pret pieņemts. 128. kas par, pret atturas noraidīts. 129. Kas par? Pret. Atturas. Vai varam pārbaudīt elektroniski, balsojot par 129. grozījumu? Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 23 pār 18 pret 1 atturās pieņemts. 130 un 131. kopā, kas par šiem, kas pret atturas, vai varam pārbaudīt elektroniski balsojot par 130. 131. grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 20 pār, 19 pret, 1 atturas pieņemts. Pieņemti abi grozījumi. 40. atkrīt, 132. arī atkrīt. Tagad mēs nonākam pie 133. grozījuma, un šeit ir balsojums pa daļām. Pirmā daļa līdz vārdiem, kas ir, kam ir tiesības atklāt, un tad ir otrā daļa, kam ir uh, uh tiesības atklāt. Tātad. tad patiesībā mēs balsojam tikai par pirmo daļu, jo otrā jau ir atkritusi. Balsojam par pirmo daļu, kas pār pret atturs pieņemta. Tagad trešais kompromiss grozījums, kas pār pret atturas pieņemts. 136. kā papildinājums, kas par, kas pret atturas pieņemts. 137. arī kā papildinājums, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 41. kas par, pret, atturas, pieņemts. 138. kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 139. kas par, kas pret, atturas, noraidīts atturas noraidīts. 42. kas par, kas pret, atturas pieņemts. 43. kas par, pret, atturas pieņemts. 140. un 141. ir identiski, kas par šiem, kas pret, atturas pieņemti. 44. atkrīt, 142. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 45. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 146. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Tagad jābalso par 143. grozījumu un 144. Kas par šiem? Kas pret? Atturas. Vai varam pārbaudīt elektroniski par 143. un 144. grozījumu? Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 20 pār 21 pret, viens atturās, tā tad noraidīt. 145. kā papildinājums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 147. kas par, nē, es atvainoju. Tātad 47. varētu atkrist. Tātad Mums ir jābalsto par 147. grozījumu. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 47. tādēļ atkrīt. Un tas tā kā tā ir atsaukts. Tagad 148. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 149. Kas par? Kas pret? atturas noraidīts 150. Kas par, kas pret, atturas pieņemts. No 48. līdz 52. kopā balsosim blokā, kas par, kas pret, atturas pieņemts atturas pieņemti šie grozījumi. 53. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 54. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. 151. balsojums pa daļām. Trīs daļās. Pirmā daļa Eiropas Savienības aviolīnijas, otrs uh, iespējas iespējam, padarot iespējam pacelšanos un vēl trešā daļa. Kas par pirmo daļu? Kas pret? Atturas pieņemta otrā daļa, kas par, kas pret, atturas noraidīta trešā daļa, kas par, kas pret, atturas pieņemta. Simtu piecdesmit otrais, kas par, kas pret, atturas noraidīta. 153. kas par, kas pret, atturas pieņemts. 100. Labi, pārbaudīsim elektroniski, kā jūs vēlaties. Balsojam elektroniski par 153. vandālienu grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši beidzam balsot? 22 pār 19 pret, kā jau es teicu, pieņemts. Tagad balsojam par 55. grozījumu. Tas ir tikai valodniecisks, uh, uh, jā, Devera kundze. Pirms mēs balsojam par 58 grozījumu, es tikai gribētu iedrošināt atsevišķas grupas, kur ir prasīts, lai būtu kontaktpersona negadījuma gadījumā. To atbalsta Eiropas datu aizsardzības birojs, jo eh, attiecībā eh, uz eh, garantiju nodrošināšanu personas datu aizsardzības jomā. Labi, tās bija paskaidrojums no referents. Tagad kas par 58 grozījumu? Kas ir pret? atturas pieņemts. 156. grozījums. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 57. ir atsaukts. 157. ir nākamais. Kas par to? Kas pret? Atturas noraidīts Vai varam pārbaudīt elektroniski balsojumu par 157. grozījumu? Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 19 pār 22 pret, tas ir noraidīts. 158. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 58. Kas par? Kas pret? atturas pieņemts. Trešais mutiskais grozījums 161. grozījumam, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 160. kas par, pret, atturas pieņemts. 59. balsojam par otro daļu, jo pirmā ir atkritusi tādēļ, ka pieņēma 160. grozījums. Tātad, uh, kas par otro daļu? Kas pret? Atturas pieņemta. Simtu sešdesmit otrais grozījums kā papildinājums. Kas par? Kas pret? atturas pieņemts. 163. atkrīt, tagad par 60. jābalso. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 61. kas par? Kas pret? Atturas pieņemts.

kas pret, atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss, kas par, pret, atturas pieņemts. 170. Man šķiet, ka šeit jums veiksme beigsies, Marinesko kungs. Tātad kas par 170. kas pret? kas atturas noraidīts. Pirmais, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 68. kas par, kas pret, atturas pieņemts. Otrais, kas par, pret, atturas pieņemts. 69. grozījuma pirmā daļa ir atkritusi, mums jābalso par otro daļu. Kas par? Kas pret? Atturas šķiet, ka noraidīts. Tā tad kas par 69. otro daļu? Balsojam elektroniski. Pirmā daļa ir atkritusi, tātad balsojam par otro daļu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Uh, 8 e pār un 32 pret, tā tad noraidīts. Jā. 70. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Trešais atkrīt. Tagad 71. Kas par? Pret? Atturas pieņemts.

atturas. Vai varam pārbaudīt elektroniski balsojumu par 75. Sākam balsot. Šķiet, ka noraidīts, bet jāpaskatās. Beidzam balsot. 18 pār 24 pret noraidīts. Piektais, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts sestais. No sestā līdz 6, 76 un 7. Vai varam balsot par tiem blokā? Kas par? Kas pret? Atturas pieņemti. 78. atkrīt, 77. kā papildinājums. Kas par? Kas pret? Atturas. Jāpārbauda balsojot elektroniski par 77. grozījumu kā papildinājumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 21 pār 20 pret pieņemts. Tālāk. Septiņdesmitā, eh, septiņdesmit devītā pirmā daļa ir atkritusi, un tagad balsojam par otro daļu. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemta. Astoņdesmitais. Kas par? pret atturas pieņemts. 8. Kas par? Pret atturas pieņemts. 9. Kas par? Pret atturas pieņemts. 10. Kas par? Pret atturas pieņemts. 81. Kas par? Pret atturas pieņemts. Tagad 82. balsojam par daļām. Pirmā daļa. Kas par pirmo daļu? Kas par pret? Atturas pieņemta. Kas par otro daļu? Pret. Atturas pieņemta. Vai varam pārbaudīt elektroniski balsojumu par 82. grozījumu otro daļu? Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši arī e, zaļ, zaļos e, un vārdes? Beidzam balsot. 21 pār 21 pret noraidīt šī daļa. 11. atkrīt, kas par 12. pret atturs pieņemts. 83. kas par kas pret atturas pieņemts. 13. ir atsaukts, 84. kas par pret atturas pieņemts. Tagad noslēguma balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 41 pār, neviens nav pret un viens atturas. Līdz ar to pieņemts. Apsveicam Devērakas kundzi. Mums ir arī likumdošanas rezolūcija. Balsojam par to tagad. Jā, tas ir personāls balsojums. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. tāds pats rezultāts 39 par, viens atturās un neviens nav bijis pret. Vēlreiz apsveicam devēraks kundzi. Priekšsēdētājs kundze, es zinu, ka ir palikuši vēl pāris balsojumi, bet mums ir paredzēts trialogs šodien pusdivpadsmitos no rīta. Es gribētu uh, Eh, lūgt eh, transporta komiteju, eh, pilnvarot arī ēnu referentus, piedalīties šajā sarunās ar padomi. Un ja mums izdosies panākt vienošanos šodien, tad 22. jūnijā es jūs informēšu par šo sarunu rezultātiem un lūkšu apstiprināt trialoga rezultātus. Jā, priekšsēdētājs Jums ir komitejas balsojums un uh, komisijas versija, bet jums, uh, komitejas versija, bet jums nav pilnvaru, bet jūs varat balsoties uz mūsu nostājas, vēst sarunas ar padomu, piedaloties ēnu referentiem. Tagad pārējām pie nākošā balsojuma, pie groša ziņojuma. Ready to go? Okay, colleagues, Kolēģi, vai esat gatavi sākt? Pirmais ir balsējums blokā no 1 līdz 6. Kas par? Kas pret atturas pieņemti šie grozījumi? Pirm, nākošais ir kompromiss numur 11. Kas ir par? Kas pret? Atturas pieņemts. 12. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss, kas par, kas pret atturas pieņemts. 16. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk balsojam par 64. grozīju. 64. Kas par? Kas pret? Atturas. Vai varam pārbaudīt elektroniski balsojumu par 64. vandālēna grozījumu? Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 18 pār 21 pret, tātad noraidīts. 66. kas par, kas pret, atturas, pieņems. 70. 70. kas par to, pret, atturas. Vai varam pārbaudīt balsojot elektroniski? par 70. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Alde grupai viens balsotājs par daudz. Tagad beidzam balsot. 21 pār 19 pret pieņemts. Tālāk 14. kompromiss. Kas par to? pret atturas pieņemts. 15. kompromiss. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 83. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 90. kas par pret atturas pieņemts. 87. kas par kas pret atturas pieņemts. 17. kompromiss kas par kas pret atturas pieņemts. 95. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 99. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 97. Kas par? Pret atturas. Vai varam pārbaudīt elektroniski balsojumu par 97. grozījumu? Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? 17 pār 23 pret noraidīts. 98. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Simtais, kas par? Pret. Atturas vai varam pārbaudīt elektroniski balsojot par simto. Sākam balsot par simto grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 15 pār 26 pret noraidīts. 102. Kas par? 102. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 110. Henis Plašard. Kas par? Kas pret? Atturas. Vai varam pārbaudīt elektroniski balsojumu par 110. grozījumu? Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 19 pār 21 pret noraidīts. 18. kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 19. kompromiss. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. 20. kompromiss. Kas par? pret atturas pieņemts. 129. Kas par? Kas pret atturas noraidīts. 130. Kas par? Pret atturas noraidīts Pārbaudīsim elektroniski balsojumu par 130. grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 17 pār 23 pret noraidīts. 138 ir nākamais. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 139. kas par, kas pret, atturas, vai varam pārbaudīt elektroniski balsojumu par 139. grozījumu. Vai visi nobalstojuši? Beidzam balsot. 21 pār 19 pret pieņēmts. 140. grozījums. Kas par? Kas pret? atturas noraidīts. 21. kompromiss ar mutisku grozījumu no Elkadrāvī kunga. Jā, uh, eh, Elkadrāvī uh, eh, vai kungs uh, vispirms, lai mūs iepazīstina ar savu mutisko grozījumu, un tad es varēšu pret to iebilst. Tātad es vēlējos priekšsādātāji teikt, ka vakar mēs prasījām dalīto balsojumu par vienu no kompromisiem, un mums teica, ka tas nav iespējams uh, attiecībā uz kompromisu, ka tas ir jāizdiskutē ar visiem kolēģiem, un tādēļ ir šis mutiskais grozījums kompromisam. Uh, un uh, ar mums neviens tā tieši nav konsultējies par šo mutisko grozījumu. Tādēļ es vēlētos, lai par to netiktu balsots. Meķu. Priekšsēdētāji, es piekrītu interpretācijai. Mēģinājums pieņemt kompromisu kopumā, bet mums, mums ir mutiskas grozījums no Saīta, mēs to esam pieņēmuši, Tāpēc mums jāpieņem arī dalītais balsojums. Manuprāt, tas ir taisnīgi un pareizi. Well, Procedūra ir diezgan skaidra. Ja ir iebildums pret mutisko grozījumu, tad par to nevar balsot. Ja ir oficiāls iebildums pret mutisko grozījumu, tad par to nevar balsot. Tā tas ir. Vai mēs varam šo jautājumu par procedūru noskaidrot tā, ka mēs sakām, ka mutisko uzklausīšanu mustiskos grozījumus mēs, mēs pajautājam, vai kolēģi piekrīt abām daļām. Jā, voorzitter, eh, ik heb met onze schaduwrapporteur overlegd. Jā, es nu pat uh, apspriedos ar ēnu referentu par to, vai Elka Drāvī kungs uzskata to par papildinājumu vai nē, un ja jā, tad es piekristu tam. Well, uh ik, ik, uh, ik heb dit ingediend omdat. Uh... Es iesniedzu šo grozījumu, saka Katrāvīkungs, jo pašreizējais formulējums kop, kopā ar mutisko grozījumu saskan ar mūsu pieeju. Un eh, š, es nepiekrītu šai abu kombinācijai, tādēļ es ierosinu atkal atsaukt savu mutisko grozījumu, ja nu vienīgi jūs tam piekrītat. Un eh, varbūt, ka mums pietiktu ar kompromisu, kā to ir definējis mūsu referents, jo šeit ir iekļauta lielākā daļa bāžu. Tādēļ es ierosinu balsot par kompromisu, kāds tas ir un varbūt daļa deputātu nevarēs piekrist mūsu grupas uh, uh, formulējumam, bet nu, tas ir saistīts ar liberāļu iebildumiem. Priekšsādētājs. Es gribētu tagad noskaidrot, kāda tad ir situācija. Mums ir ierosināts kompromisa grozījums. Ja ir iesniegts mutisks grozījums, un tos var iesniegt tikai tad, ja tam piekrīt komiteja. Ja kāds iebilst pret mutisko grozījumu, tad par to nevar balsot. Tādēļ es aicinu liberāļu grupu pateikt, vai viņi iebilst pret mutisko grozījumu. Ja tā tas ir, tad mēs nevaram balsot par mutisko grozījumu un balsojam par kompromisu, kāds tas ir sākotnēji bijis, kas par, kas pret atturas un pieņemts. Un, protams, plenārsēdē ir atkal tiesības balsot, kā tā uzskata par nepieciešamu. Tagad 141. grozījums Kas par 141. grozījumu? Kas pret? Atturas pieņemts. Jo tas ir uh, paņēmts kopumā saskaņā ar 21. kompromisa balsojumu. 150. ir nākošais. Kas par 150. Kas pret? Atturas pieņemts vai varam pārbaudīt elektroniski balsojumu par 150. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? Noraidīts, ar, jo balss dalās uz pusēm. 153. daļās. Tātad, kas par pirmo daļu? 153. Kas pret? atturas noraidīta, kas par otro daļu, kas pret atturas pieņemta. 154. grozījums, 154. kas par, kas pret atturas pieņ, noraidīts. 22. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 23. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 156. kas par pret atturas noraidīts. 164. Degrāndes grozījums, kas par pret atturas vai varam pārbaudīt elektroniski balsojot par 164. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? 26 pār 14 pret pieņēmts. 165. kas par? Pret, atturas, noraidīts. 168. kas par? Pret, atturas, noraidīts. 172. ir nākamais. Kas par? Pret. Atturas. Vai varam pārbaudīt, eh, balsojot elektroniski par 172. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? 15 pār 25 pret noraidīts. 179. Kas par? Pret atturas pieņemts. 180. atsaukts, tagad kompromis 24. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 183. Kas par? Pret. Atturas pieņemts Vai varam pārbaudīt elektroniski, balsojot par 183. grozījumu? Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 20 pār 20 pret noraidīts. Nākošais ir 25. kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 189. kā papildinājums. Kas par? Kas pret? Atturas. Vai varam pārbaudīt elektroniski balsojot? Balsojam par 189. kad rāvī grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 20 pār 18 pret 1 atturas pieņemts. 196. vandālien grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 197. Kas par? Kas pret? Atturas pārbaudām elektroniski balsojumu par 197. grozījumu. Tas ir Vlasaka kunga grozījums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Jā, 12 pār 27 pret noraidīts. 26. kompromiss. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 209. 209. ranera grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 211. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 212. Marinesku. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 27. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Kompromiss 28. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. 226. Henises plašārdas grozījums. Kas par? Pret? Atturas noraidīts. 227. vandālēns, kas par, kas pret atturas noraidīts. Divsimt četrdesmit piektais ir nākamais, jo 244. ir atsau, atsaukts un tagad 245. Kas par pret atturas noraidīts? 246. runners. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 247. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 248. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 249. kas būs 11. ap punkts, kas par pret atturas pieņemts. Kompromis 29, kas par pret atturas pieņemts. 254. būs 14. A punkts. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski, es atvainojos, pārbaudīsim elektroniski, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Un tas ir noraidīts ar 17 balsīm pret 21. 256. pirmā daļa jau ir atkritusi, un mums ir jābalso par otro daļu šim grozījumam. 256. kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 260. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas pieņēmts. 261. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Pārbaudīsim uh, elektroniski balsojot par 261. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 20 pār, 18 pret. Tiešām jāpārbauda. 262. Kas par? 262. Kas pret? Atturas noraidīts. 264. un 265. ir identiski. Kas par tiem? kas pret, atturas noraidīti. 266. kas par pret, atturas noraidīts. 267. ar mutisku grozījumu no Vartmans Kols kundzes. Vai kādam ir iebildumi pret mutisko grozījumu? Ja tādu nav, tad balsojam ar mutisko grozījumu, kas par kas ir pret, atturas pieņemts. 270. nākošais, kas par, kas pret, atturas noraidīts. 268. atkrīt, un tas ir arī uh, lingvistisks grozījums. Kompromiss 30. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Kompromiss 31. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 278. Kas par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski balsojumu par 278. grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 15 pār 24 pret noraidīts. 279. kas par pret atturas noraidīts. 280. kas par pret atturas noraidīts. Kompromiss 32. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 33. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 295. Kā papildinājums? Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts noraidīts, bet pārbaudīsim balsojot elektroniski par 295. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? 17 pār 22 pret noraidīts. 299. Kas par? Pret atturas pieņemts. 300. Kas par? Pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski, balsojot par 300 grozījumu. Vai visi nobalstojuši, beidzam balsot? 19 pār, 19 pret, noraidīts. 303. Kas par? Pret, atturas, noraidīts. 304. Kas par? Pret, atturas, noraidīts. 305. kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss 34. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 307. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 312. Kas par? Kas pret? atturas noraidīts. 311. kas par, kas pret, atturas noraidīts. 315. kas par, kas pret, atturas noraidīts. 314. kas par, pret, atturas pieņemts. Mm. 327. grozījums, 327. grozījums, Krīspēk, kas par pret atturas noraidīts. 330. kas par, kas pret atturas noraidīts. 332. tikau, kas par, kas pret, atturas noraidīts. 333. kas par, pret, atturas noraidīts. 334. kas par, kas pret, atturas noraidīts. 338. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 339. atkrīt. 343. 343. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 344. Kas par? Pret? atturas. Vai varam pārbaudīt balsojumu par 344. Likas, ka norādīts, bet balsojam. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 15 pār 25 pret noraidīts. 345. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 348, 349 ir identiski. Balsojam, kas par, kas pret, atturas, pieņemti. 347, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 355, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 358. kas par pret atturas noraidīts. 359. kas par pret atturas noraidīts. 368. 368. kas par kas pret atturas noraidīts. 300, 316. Eh, Kas par? Kas pret? Atturas. Noraidīts. 369. Kas par? Kas pret? Atturas. Noraidīts. 371. Kas par? Pret? Atturas. Noraidīts. 372 un 373 ir identiski, kas par, kas pret, atturas pieņemti. Kompromiss viens. Tā, kur tad tas ir? Saka priekšsēdētājs. Mums tāds kā maratons šodien. Tātad kompromiss viens. Kas par, kas pret, atturas pieņemts. Kompromiss 2, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Kompromiss 3, kas par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 10, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 8. un 9. ir identiski, kas par, pret, atturas pieņemti. Kompromiss 4, kas par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 5, kas par pret, ars pieņemts. 26. kas par pret, atturas noraidīts. Kompromiss 6, kas par kas pret, atturas pieņemts. Kompromiss 7, kas par pret, atturas pieņemts. Kompromiss astoņi, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss deviņi, kas par pret atturas pieņemts. 48. kas par kas pret atturas pieņemts. 51. kas par pret kas pret. Vai varam pārbaudīt elektroniski balsojumu par 51. gurmāja kundzes grozījumu? Sākam balsot. Beidzam balsot. 18 pār 20 pret noraidīts. 52 kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. Tagad esam nonākuši pie atzinumiem vides komitejas ir uh, par pirmo paragrāfu. NV uh, pirmais punkts. Kas par? Pret atturas pieņemts. NV septiņi. Septītām punktam tātad. Jā, es atvainojos. Tā tad mums ir vispirms par piekto jābalso, kas par pret atturas pieņemts. Tagad par septīto, kas par, kas pret atturas noraidīts. 12. punkts. Tātad tas ir nākošais 12. punkts divās daļās. Par pirmo daļu un otrā daļa. Kas par pirmo daļu? Pret atturas pieņemta otrā daļa, kas par, kas pret atturas noraidīta. 15. punkts NV atzinumā, kas par, pret atturas noraidīts. Tagad ir itre astoņi. Kas par? Itres astotais punkts. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 16. Itre 16 ir nākošais. Kas par? Kas pret? Atturas? Noraidīts. Itre 19. Kas par? pret atturas noraidīt. Eh, pieņemts, es atvainojos, pieņem. Tagad Regija, reģionālā komiteja, septiņi divās daļās, septiņi, itri septiņi divās daļās. Kas par pirmo daļu, kas par Regijas septiņu pirmo daļu pret atturas noraidīt? Kas par otro daļu? Pret atturas, vai varam pārbaudīt balsojumu par Regijas 7 otro daļu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? 24 par, 16 pret, tātad pieņemts. Regija 9 divās daļās uzsver arhipelāgu reģions un pārējais. Tātad ja mēs eh, par pirmo daļu, kas par, kas ir pret, kas atturas. Diemžēl izskatās, ka arhipelāgi ir cietuši sakāvi šai balsojumā. Kas par otro daļu tagad? Pret, atturas, pieņemta. Regī desmit, atkal balsojums padaļām, kas par pirmā daļa bez vārdiem un identificē šīs uh, lidostas, un otrā daļa atkrīt, ja pirmā daļa ir noraidīta. Tātad, kas par pirmo daļu vispirms? Kas pret? Atturas pieņemta. Tagad mums jābalso par otro daļu. Kas par to? Kas pret? Atturas pieņemta noraidīta. Un tagad noslēguma balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 40 par un neviens nav pret, neviens neaturas labāks rezultāts pat nav iespējams. Apsveicam mūsu referentu. Neiet vēl prom, mums vēl jābalso par dažiem dokumentiem. Nākošais ir Alkadrāvī ziņojums. Atkal darbinieki mainās. Paldies par palīdzību. Graša kungs, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Divas sekundītes pārtraukumu visiem, bet vēlos pateikties kolēģiem. Gan arī 400 grozījumi un šāds grozījums iesniegt. Tas bija tiešām apliecinājums kolēģiālam darbam, tāpēc es pateicos kolēģiem, arī kolēģiem no politiskajām grupām un, un tāpat arī Um, citiem darbiniekiem, jo, manuprāt, šis darbs bija ļoti grūts, kuru veicām līdz pat pēdējai minūtei. Tāpēc vēlreiz sirsnīgs paldies! Thank you. Paldies! Paldies! Eh, tas attiecas arī uz visiem ziņojumiem, par kuriem mēs šodien balsojam, jo visi ir bijuši savā ziņā sarežģīti. Bet nu tagad pieķeramies klāt eh, Elkadrauja kunga ziņojumam. Vai varam sākt? Tā, mums ir tikai divi ziņojumi palikuši, Elka Draujī un Simpsona ziņojumi, ja? Nu, mēs tagad esam pēdējā balsošanas posmā. Desmitais grozījums no tikā aukundzes. Kas par? Pret? Atturās? Noraidīts. Trešais. Kas par? Pret? Atturas? pieņemts. 11. atkrīt, 12. var tikt apvienots ar trešo grozījumu. 12. kopā ar trešo var apvienot, ap, tikt apvienots kas par? Pret, atturās, noraidīts. Kas par? 14. kas pret, atturās, noraidīts. 15. kas par? Pret, atturās, noraidīts. 16. kas par? pret, atturās, noraidīts. 17. kas par, pret, atturās, pieņemts. 4. atkrīt. Astoņpadsmitais notika aukundzes, šeit ir mutiskais grozījums, par kuru mēs balsosim kā atsevišķu pantu jauns 8a pants. Vai kāds iebilst pret mutisko grozījumu? Nē. Tad balsojam, kas par, kas pret, atturās, pieņemts. 13. atkrīt. 5. kas par, pret, atturās, pieņemts. 6. kas par, pret, atturās, pieņemts. 7. kas par, pret, atturās, pieņemts. Astotais, kas par, pret, atturās, noraidīts. Pirmais no referenta, kas par, pret, atturās, pieņemts. Devītais atkrīt, otrais, kas par, pret, atturās, pieņemts. Eh, gala balsojums. Sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Elka Dravī kungs arī grib Grošu kungam līdzināties. 39 ir nobalsojuši par, neviens nav pret un neviens nav atturējies. Apsveicam Elka Dravī kungu. Nākošais ziņojums. ir priekšsēdētājs ziņojums par pirmās, eh, pirmā dzelzceļa nozares dokumentu kopuma ieviešanu. Okay. My... Es gribēju atgādināt deputātiem par to, ka mums ir divi mutiskie grozījumi pirmajā un otrajā pantā kas pievieno Bulgāriju to valstu sarakstam, kas nav izpildījuši savas saistības un samainījuši, esam samainījuši 21. uz 22. grozījumu. Nu, es tā saprotu, ka visi piekrīt šiem mutiskajiem grozījumiem. Jā, paldies. Nu, tad balsojam par 22. un 21. un 22. mutisko grozījumu. Kas par, kas pret, atturās, pieņemti. Piekta, otrais pants, šeit arī pievienojam Bulgāriju, kas par, kas pret, atturās, pieņemts. Tagad Marinesko kunga grozījums numur 5, kas par, pret, atturās, noraidīts. Sestais no Alkadrauja kunga, kas atkal tiek mainīts uz 22 skaitlis, kas par, kas pret, atturās, pieņemts. Septītais atkrīt. Astotais. Tātad ceturtais pants, mutiskais grozījums, kas par, kas pret, atturās pieņemts. Astotais grozījums no Baka kunga, kas par, pret, atturās noraidīts. Devītais, kas par, pret, atturās noraidīts. Desmitais, vienpadsmitais ir identiski, kas par, pret, atturās noraidīts atturās pieņemti. 12. kas par, pret, atturās noraidīts. 13. kas par, pret, atturās noraidīts. 14. kas par, pret, atturās noraidīts. 15. kas par, pret, atturās noraidīts. 16. kas par, pret, atturās noraidīts. 17. kas par pret atturās noraidīts. 18. kas par pret atturās noraidīts. 19. kas par pret atturās pieņemts. 20. kas par pret atturās pieņemts. 21. kas par pret atturās pieņemts. 22. ir uh, balsojums uh, divās daļās. Pirmā daļa, otrā daļa. Tātad, kas ir par pirmo daļu? Kas pret? Atturās pieņemta. Otro daļu, kas par? Pret? Atturās pieņemta. 23. grozījums no tik augundzes, kas par pret atturās pieņemt. 24. kas par pret atturās noraidīts. 25. kas par Michael. Ja 25. To, mēs par to balsojam, tad tas nenozīmē, ka 26. Uh, atkrīt. To jau es skaidroju vakardien, jo caurskatāmība un izsakojamība ir divas būtiskas lietas, kas jau ir minētas. Paldies par šo komentāru. Nu tad balsojam par 25. kas par, kas pret, atturās, noraidīts. Nu tagad mēs par 26. arī varam balsot. Kas par, kas pret, atturās, arī noraidīts. Nu, diemžēl. 27. no Kūna kunga, kas par, pret, atturās, noraidīts. 28. kas par, pret, atturās, noraidīts. 29. un 30. ir identiski, kas par, kas pret, atturās, noraidīti. 31. Nu, pārbaudīsim tomēr elektroniski. 29. un 30. sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 19 pār 22 pret, tātad noraidīti. 31. No Elkadrāvī kunga. Kas par? Kas pret? Noraidīti. Pieņemts. Tagad kompromisa grozījums A. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. 33. kas par, kas pret, atturās, noraidīts. Kas, 34. kas par, kas pret, atturās, noraidīts. 35. no Kramerkunga, kas par, pret, atturās, noraidīts. 38. kas par, pret, atturās, Pieņemts. 39. Kas par? No Zīles kunga. Kas pret? Atturās. Noraidīts. 41. Kas par? Pret? Atturās. Noraidīts. 42. Kas par? Pret? Šo pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 42. grozījumu. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 21 par 20 pret, tā tad pieņemts. 45. tagad. Kas par, kas pret, atturās, pieņemts. 47. kas par, pret, atturās. Pārbaudīsim šo elektroniski, balsojam par Tikao kundzes grozījumu numur 47. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 18 pār 22 pret, tātad noraidīts. Pirmais grozījums A apsvērums, kas par, kas pret, atturās, pieņemts. Otrais, kas par, kas pret, atturās pieņemts. Trešais, kas par, pret, atturās noraidīts. Ceturtais, kas par, pret, atturās noraidīts. Un tagad gala balsojums. Sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 38 par, neviens nav pret, divi atturās, tā tad pieņemts. Paldies visiem! Jensenes kundze, es tagad došu cilvēkiem 5 minūtes pārtraukumu, ja jūs neiebilstat. Tad, kolēģi, lūdzu, sāksim darbu atkal 11.45, lai uzklausītu Jensenes kundzes eh, ziņojumu. Tagad 5 minūšu pārtraukums. Okay, colleagues, can we... Nu, kolēģi, vai varētu apsēsties un atkal atsākt darbu? Ja runāsim par Jensenes kundzes ziņojumu. par rekomendāciju vai ieteikumu projektu otrajam lasījumam. Lasījumam es ļoti uh, Eh, pateicos tam, ka jūs atļāvāt eh, paņemt piecu minūšu pārtraukumu. Liels paldies jums par to, ļāvāt mums atgūties. Nu, tagad dod vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es patiešām abrīnoju to disciplīnu, ar kādu jūs vadījāt balsošanu, un mums pat sanāca laiks 5 minūšu pārtraukumam. Šodien es stāstīšu par ieteikumu projektu otrajam vai pēdējam lasījumam par inteliģento transporta sistēmu likumdošanas aktu. Kolēģi atcerēsies, ka visa šī ideja par šo dokumentu nāca no tāda apsvēruma, ka ir jāizveido specifikācijas un standarti inteliģento transportu sistēmu uh, jomā, tieši lai veicinātu šādu sistēmu izmantošanu. Visi, kas ar šo jautājumu strādā, saprot, ka kaut kas ir jādara, jo tirgus neko pats šajā jomā nedara. Uh, Tātad jāveicina daudz plašāk šādu sistēmu izmantošana, jo tas nāktu par labu mums, mums būtu daudz efektīvāks transporta plūsmas un arī transports kļūtu vidē daudz draudzīgāks. Un šeit parlamentā, kad komisija prezentēja savu dokumentu paketi, kas sastāvnēja no darbības plāna ar dažādu veidu darbībām, pasākumiem un ieteikumiem, eh, likumdošanas aktiem attiecībā uz specifikācijām un standartiem, tad mēs it kā strādājām pie šīm specifikācijām un standartiem un teicām, ka šīs te specifikācijas un standarti ir jāsasaist ar darbības plānu, un mēs nedavām komisijai iespēju noteikt jebkādu veidu standartus šajā jomā pēc pirmā lasījuma, pēc balsojuma, kas bija pirms vēlēšanām, mēs apstiprinājām balsojuma rezultātus arī pēc, bal, pēc vēlēšanām. Mums bija daudz sarunu rudenī, Zviedrijas prezidentūras laikā. Uh, kas ārkārtīgi fantastiski šeit strādāja, mēģinot pārliecināt padomu, ka mums ir nepieciešams attiecīgs likumdošanas akts, jo dalība valstis nevēlējās nekādu likumdošanu šajā jomā redzēt, jo bija norūpējušās par iespējamām augstajām izmaksām, kas īstenībā ir mazas salīdzinot ar citām investīcijām e, infrastruktūrā. Bet, nu, mēs panācām vienošanos Un šī vienošanās diezgan cieši pieturās mūsu sākotnējai pozīcijai, mūsu sākotnējiem darbības virzienam. Tātad mums ir četras prioritārās jomas. Un tad mēs no parlamenta nācām klajā ar specifiskām darbībām, piemēram, par datu savākšanu, par ceļojumiem, par equal, par par drošām eh, parkošanās automašīnu novietošanas vietām Sākotnēji bija sešas, bet, nu, beigu beigās, nu, tie priekšlikumi ir gandrīz tādi paši, kā parlaments ja eh, no sākotnēji nāca klajā. Bet, nu, atšķirība vienīgā bija uh, ar padomi tajā, kā piemērot, kā izpildīt, jo padome nevēlējās, lai tā būtu tāda automātiska specifikācija un standārtu piemērošana vai izpilde un beigu beigās tika nolemts, ka 12 mēnešu laikā pēc uh, lēmuma par specifikācijām un standartiem, pēc koplēmuma, mums būtu jānospriež vai jāizlemj, kā tad ieviest un izpildīt. Mēs atradām risinājumu šim problemātiskajam jautājumam, kas varbūt nebūtu optimāls, bet nu, tas bija risinājums. Tā tad ir skaidrs, ka standartus piemēros ieviesīs pilnīgi skaidri, pilnīgi noteikti. Pēc mūsu vienošanās Lisabonas līgums eh, stājās spēkā un mums vairs nebija jāpiemēro komitoloģijas procedūra vairāk. Un šis te dokuments bija viens no pirmajiem diviem. Pirmais bija par uh, eh, lolojumu dzīvniekiem un otrs par šīm te sistēmām. Uh, Tad tie tā kā kalpoja par pilotu projektiem, par deleģētajiem aktiem. Nu, un tad mēs it kā pat uh, nonācām konfliktā par to, kā tad tur interpretēt šo te deleģēto aktu likumdošanu, bet nu beigās risinājums ir labs, un es uh, rekomendētu šai komitejai un arī plenārsēdei atbalstīt, lai mēs varētu turpināt darbu. Bet nu vēl pēdējā lieta. Uh, kas ir varbūt svarīgi zaļajiem. Jūs atcerēsieties, ka Akustačs kungs, kas vairs nav mūsu starpā, ļoti pievērsās tam, ka šīs sistēmas nav īsti inteliģentas, un viņš šajā sakarā iesniedza grozījumu, kas uh, guva visu veidu atbalstu, kas tika apstiprināts pat juridiskajā dienestā un valodniecības dienestā. Tad jūs varat eh, mūsu bijušam kolēģim eh, pateikt, ka viņa grozījums tiešām ir palicis spēkā un ka inteliģentās sistēmas nemaz nav īsti inteliģentas. Jā, nu te jau mēs par tādām politiskām lietām runājam, saka priekšsēdētājs bet nu paldies par to, ko jūs teicāt, un es atkārtoju to, ko es jau teicu iepriekš Jensenas kundzei un ēnu referentiem. Paldies jums par lielisko darbu pie šī ziņojuma un par to, kā jūs vispār esat strādājuši kopā. Un tagad mums ir strādājot pie šī dokumenta, mēs nonācām tādā konflikta situācijā par deleģēto aktu piemērošanas eh, noteikumiem, bet, nu, bija acīm redzams, ka mēs šeit kalpojām par tādu kā paraugu un caursitēju. Bet paldies jums un paldies ēnu referentiem par to, ka esat panākuši šī te dokumenta virzību tik tālu, cik tālu mēs esam šeit. Tagad vārds Kotskungam no Tautas partijas. Paldies! Nav jau daudz ko papildināt, vēlos tikai uzsvērt to, ko sacīja Jensens kundze, pavisam skaidri. Savas politiskās, savai politiskajai grupai ieteikšu pilnībā arī atbalstīt. Thank you, Mrs. Tikau. Tikau kundze no sociālistiem un demokrātiem lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es arī gribēju apsveikt Jensens kundzi jo ir padarīts būtisks darbs, un es rekomendēju pieņemt eh, pirmā lasījuma pozīciju. Patiešām eh, lietas bija diezgan sarežģītas ar to mūsu sākotnējo priekšlikumu par automātisku izpildi. Nebija iespējams panākt vienošanos par automātisku izpildi, bet nu, tas, kas mums pašlaik ir, ir tas vislabākais kompromiss, kādu mēs varējām panākt. Padome šeit nedaudz piekāpās, un man liekas, ka sarunvedēji komande nāca klajā ar labu priekšlikumu padomēji Vēlreiz apsveicu Jensenes kundzi. Mums arī ir darbības plāns par šādu veidu sistēmu izveidošanu, un man liekas, ka mēs pašlaik esam tikai ļoti interesanta ceļojuma sākumā. Man liekas, ka mums pavisam drīz būs jauns debats par šo jautājumu. Tagad eh, Lichtenbergers kundzei no zaļajiem vārds. Sirsnīgs paldies arī par eh, refer šo ziņojumu. Es šo, to nodošu tālāk Uztačau kungam. Mēs esam viensprāts, ka inteligentās sistēmas un šī inteligence nevar piedēvēt būtībai. Vēlos tikai atgādināt, ir veikti divi pētījumi, kas ir pierādījuši, ka ļoti uh, tehniskā drošība reizēm pat novad pie lielāka skaita gadījumu kā citos gadījumos. Tas ir jāņem vērā, domājot par šīm lietām un runājot par tām. Bet jebkurā gadījumā svarīgs jautājums ir par šiem delģētiem aktiem. Man tas šķiet ļoti svarīgi un būtiski. Kāda būs šī attieksme un kā mēs rīkosimies ar šiem jautājumiem, tas būs mums ceļa rādītājs nākotnē. Ik viens, kurš diskutēs par šo jautājumu, uh, tam ir jāsaglabā arī parlamenta nostāja, jo šeit, eh, protams, padomi vēlas mūs mazliet nobremzēt, un tāpēc es pilnībā saprotu šo pieeju, un attiecībā uz saturu es esmu nedaudz piesardzīga, es domāju, ka uzlabojumi var būt, un tie būtu svarīgi, tāpēc esmu ļoti priecīga, ka nebūs automātiski īstenošana citā, tas mūs tikai maldinātu. Thank you, Miss. Parlie, paldies, Lichtenbergers kundze. No komisijas mums ir pakeikungs. Thank you very much, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Jensens kundzei, kā referentei par rekomendācijām, kuras mēs ļoti atbalstījām. Jūs zināt, ka mēs strādājam pie darbības plāna, mums ir vairāk pētījumu projekti, un mēs arī strādājam pie tiesiskā pamatojuma izveides, lai mēs varētu par, eh, uzsākt jaunu šādu sistēmu piemērošanas izveidošanas ēru. Un liels paldies eh, Jensens kundzei un arī komitejai par sasniegto progresu. Paldies arī jums par to, ka ieradāties agrāk, lai mēs varētu izskatīt eh, šo te ziņojumu. Liels paldies! Jansenis kundze, vai vēl vēlties ko piebilst? Mums ir um, jārunā par uh, gala termiņu grozījumu iesniegšanai, nu, bet es ceru, ka deputāti darīs tā, kā mēs uh, ieteicām, ka grozījumi nav jāiesniedz, bet nu, formāli trešais datums jūnijas būtu grozījuma iesniegšanas termiņš, un mēs balsosim uh, nākošajā sanāksmē lai jūlijā varētu šo jautājumu izskatīt jūlija plenārsēdē. Bet nu es ceru, ka grozījumi netiks iesniegti. Paldies jums atkal un paldies vēlreiz. Līdz ar to mēs varētu beigt rīta sanāksim, kas bija gara. Mēs